Paldies par jūsu uh, grozījumiem un uh, mūsu viedoklis par to ir pieejams. Paldies! Paldies, komisārkungs, paldies visiem kolēģiem, kas uzstājās. Tagad mutiskais jautājums par statistikas datu kvalitātes savienībā un pastiprināts komisijas pilnvērs revīzijas jomā. Un vispirms vārds Otomāram Karasam uz divām ar pustrīm minūtēm. Priekšsētākungs, komisāri, Olī Rēnkungs, Tāms un kungi. Šodienas diskusija ir ļoti būtisks politisks signāls par to, uh, ko Eiropas parlaments šajā uh, laikā vēlas dot. Tas ir skaidrs būt arī ļoti izlēmīgiem. Šis mutiskais jautājums notiek brīdī, kad Eurostat uh, tiek uh, uh, pārstruktūrēts. Un šis jautājums komisijai un arī rezolūcija parāda to, ka Eiropas parlaments ir uh, neatkarīgu, uh, grib sagaidīt neatkarīgu un efektīvu darbību no Eurostat Tā ir pirmā reakcija uh, likumdevējam pēc uh, tā, kas notika Grieķijā. Bet vienlaikus mēs nedrīkstam aizmirst, ka padomu 2005. gadā piecu, plā, piecu punktu plānu, ko sastādīja uh, komisārs Alamūņa, noraidīja. Un līdz ar to novērst to, ka komisijai būtu tās rīcībā ļoti būtiski instrumenti. Mēs tagad daram to, kas jau ilgu laiku bija nepieciešams, un tādēļ brīdinu un aicinu gan komisijas, gan padomas pusē, lai politiskā griba būtu mm, redzama, veidot visus instrumentus, kādi uh, ir iespējami, lai eiro nepaliktu tikai uh, kā uh, valūtas svinība, bet arī vieno, veidotu pamatu ekonomikas modēļa savienībai aicinām padomi nevis kavēties un bremzēt darbu, bet gan dot iespēju, būtiski iespēju komisijai. Dāmas un kungi, mēs gribam arī zināt, vai tiek pētīts, kurās jomās pēdējo gadu laikā ir bijušas kļūdas, vai Eirostat, vai dalība valstīs. Jo tikai tad, kad mūsu rīcībā būs skaidra analīze, mēs varēsim eh, zināt, kādas izmaiņas un kādi papildinājumi ir iespējami un nepieciešami. Ko vēlas Eiropas parlaments? Mēs vēlamies neatkarību Mēs gribam salīdzināmību statistikas eh, datiem, statistikas datu vākšanai, eh, institūciju veidošanai, sadarbībai ar Eiropas centrālo banku. Mēs gribam, lai eh, dati būtu pārbaudāmi, un tādēļ Eirostata vajadzētu katru, katrā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma spēt veikt kontrolas. Mēs vēlamies ieskatīties visos datos, arī um, zemju līmenī, reģionālā līmenī, un mēs vēlamies, lai sadarbība notiktu bez jebkādiem pārāvumiem. Vēlamies stiprināt arī koordinējošo lomu. Un no komisijas vēlamies zināt, vai viss tas. Uh, ko mēģinam panākt sarunās ar padomu, ir pietiekams. Mūsu skatījumā nē, Tas ir tāds minimāls darbs, mēs vienkārši atgūstam to, ko esam iekavējuši, un mēs gribam jums dot apjomīgas un pietiekamas kompetences. Paldies! Paldies vārds Šaronai Balzē. Paldies! Ekonomikas un monetāro lietu komiteja eh, savā viedoklī ir vienota, uzskatot, ka Eirostat ir jānostiprina, un mēs jau ilgu laiku esam centušies noteikt augstākus statistikas datu standārtus. Mēs zinām, kāda ir vēsture šajā jomā, kā jau eh, Karaskungs uz to atsāsās 2005. gadā eh, padome apkaunoja pats sevi un atrisināja pašreizējos dalībvalstu um, parādu problēmu, um, samazinot um, izaugsmas stabilitātes paktas svaru. Uh, Mums ir zināms no vēstures, ka, lai atgūtu uzticību, mums ir nepieciešams laiks, un ņemot vērā nesenos satricinājumus dalībvalstīm bija jā, jārod papildus līdzekļi, lai īstenotu ECOFIN eh, padomē pieņemtās apņemšanās. Pavisam drīz mums būs audita pilnvars Eirostatam, un tas ir ļoti svarīgi, jo īpaši šobrīd, jo tādējādi mēs varam uh, padarīt efektīvus visus pl mūsu plānus, kas paredz ekonomisko uzraudzību. Mums ir nepieciešams šāds instruments, tas ir daudz vairāk nekā tukši solījumi. Mēs vēlamies, lai datu kvalitāte tiktu uzlabot, lai šie dati atbilstu aktuālajai situācijai un lai um, mēs saņemtu papildinošu informāciju no dalībvalstīm. Uh, arī tagad Ekofina padome ir papildinājusi šīs te jaunās revīzijas pilnvars ar jaunām pastiprinātām pilnvarām. Un tas mums ļaus iesaistīties un rīkoties jau saulēcīgi. Eiropas parlaments ir par to, ka Eurostatam ir jāsaņem pilnīgs pilnvars tā dēvēto metoloģisko uh, pārbaušu veikšanai. Šī izmeklēšana ir ļoti nepieciešama tajā brīdī, kad mums rodas bažas un šaubas, nevis pēc tam. Un visbeidzot, mums ir jāzina, cik lielā mērā mūsu grāmatvedības standarti būs sabalansēti, un mums ir jāizmanto arī jaunas inovatīvas prakses. Paldies! Paldies! Un tagad vārds komisāram Olirēnam. priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Vispirms es vēlētos pateikties Karaskungām, Balzas kundzei un citiem, kas ir strādājuši pie šī ļoti svarīgā jautājuma par Eurostatu un statistikas datu kvalitātes. Es tāpat arī atbalstu, es, es priecājos par jūsu sniegto atbalstu komisijas priekšlikumam grozīt protokolu par pārmērīgu budžeta deficītu novēršanas procedūrām. Es vēlētos uzsvērt, ka pirmo reizi mēs nākam klajā Barozo otrajā komisijā ar šādu likumdošanas priekšlikumu, un pavisam drīz tas tiks pieņemts, tas darbosies, un tad mūsu arsenālā būs šis jaunais instruments, kas mums bija nepieciešams jau krietnu laiku iepriekš, kā teica Balsas kundze. Sākotnējais priekšlikums tika izstrādāts jau 2005. gadā, bet tad tas tika noraidīts, to noraidīja dalībvalstis. Šobrīd situācija ir mainījusies, un tagad mums ir plašs atbalsts šim priekšlikumam padomē. Kas attiec uz šo priekšlikumu, tad vispārējā pieeja, par kur mēs esam vienojušies Ekofin padomē, uh, 8. jūnijā, tātad pagājušajā nedēļā, apstiprina to, cik svarīgi ir nodrošināt augstas uh, kvalitātes statistikas datu pieejamību par budžeta deficītiem dalībvalstīs un cik svarīgi ir pastiprināt uh, Eurostat pilnvars revīzijas jomā. Uh, šis te priekšlikums galvenokārt paredz vairāk pilnvaru revīzijas jomā Eurostat gadījumos, kad rodas risks vai problēmas, tātad tiek konstatēts, ka ir zināms risks vai problēmas, kas saistīts ar datu kvalitāti. Un līdz ar to mēs varam piekrist kompromisu eh, tekstam. Komisija grasās strādāt turpmāk, lai nostiprinātu Eiropas statistikas eh, datus. Mēs paredzam nostiprināt arī um, un papildināt mūsu rindas ar jauniem darbiniekiem, kas strādās pie šī jautājuma. Tāpat arī dosimies regulārākās vizītēs uz dalībvalstīm, tā devētā IDP dialogu ietvaros. Komisija nodrošinās to, ka vairāk informācijas tiek integrēts IDP inventāros, lai tiktu galā ar tādiem gadījumiem, kuros mēs saskaramies ar ievērojumu risku un kad ir apdraudēta datu kvalitāte, kad mēs konstatējam šādus gadījumus, tad Eurostat izmantos visas pilnvaras, kas ir tās rīcībā saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, tā skaitā arī revīzijas pilnvaras. Noslēgumā es vēlētos teikt dažus vārdus par dažiem svarīgiem jautājumiem, varbūt izmanto šo iespēju un teikšu, ka komisija ir paveikusi padziļinātu darbu pie statistikas datiem vairāku gadu garumā. Un grozītā regula noteikti ļaus mums samazināt krāpšanās, jeb datu manipulācijas risku nākotnē vai jebkāda veida, cita veida pārkāpums. Vakar bija jauns jauni notikumi, kurs, par kuriem mēs uzzinājām sa saistībā ar Grieķiju. Jūs zināt, ka Mūdīs eh, nolēma uh, samazināt vērtību uh, Grieķijas uh, obligācijām. Jāsaka, brīdis, kurā Mūdīs pieņem šo lēmumu, ir pārsteidzošs brīdis, un tas drīzāk ir nevietā, jo tas notiek pēc tam, kad mēs esam paņē, pie, pieņēmuši vienošanos par makroekonomiskiem pasākumiem ar Starptautisko valodas fondu un Grieķiju. Pasākumu, kurus ir uzsākusi īstenot Grieķijas valdība, parāda to, ka tā ir apņēmības pilna e, ievies šo stratēģiju, uzlabot statistikas datus un nodrošināt ilgspējīgu ilgtermiņa izaugsmi, un Mūdīs aģentūras lēmums nav saskaņā ar Grieķijas valsts parādu vērtības attīstību, jo jāsaka, situācija ir ievērojami mainījusies, ja mēs salīdzinām ar sākotnējo situāciju. Un tas viss jau atkal satauc ar uh, kredītu reitingu aģentūru lomu finanšu sistēmām. Šis jautājums noteikti tiks ņemts vērā arī komisijas turpmākajās pārdomās eh, par kredītu reitingu aģentūrām. Tuvāko mēnešu laikā eh, komisija lems par šo aģentūru kompetenci attiecīgi šajā nozarē, domās par nepieciešamo atklātību un caurskatāmību un par to, kā novērst iespējamos interešu konfliktus, jo uh, Um, šī sistēma joprojām balstās uz iepriekšējiem um, noteikumiem. Noslēgumā priekšsēdētājs vēlētos teikt, ka ir ļoti svarīgi panākt to, lai mums būtu akurāti un uzticami statistikas dati. Tas ir viens no pamatu pamatiem, lai mēs efektīvi un pienācīgi ļautu darboties ekonomiskajām finanšu savienībai, kā to uzsvēra jau Karas kungs. Grozījumi par uh, Eirostat uh, um, pilnvarām ir vērsti uz to, lai nostiprinātu, uh, nostiprinātu tā pilnvars, un tas ir objektīvi nepieciešams. Paldies! Paldies, komisāra kungs, un tagad vārds Klūnas kungam uz divām minūtēm. <clears throat> Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! Es priecājos, ka komisija ir nākus klajā ar likumdošanas priekšlikumiem gan attiecībā uz Eirostatu, gan citās jomās. Statistikas pārvaldības kvalitāte ir ļoti svarīga Eirozonā, un, manuprāt, nav nekādu šaubu par to, ka Eirostāda ir nepieciešams plašāks pilnvars arī, lai veiktu uh, vizītes dalībvalstīs, bet šādas vizītes nevajadzētu veikt tikai uh, tiekoties ar finanšu ministrijas pārstāvjiem, statistikas uh, pārvalžu darbiniekiem, bet tajās būtu uh, būtu jātieks arī ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, arotbiedību pārstāvjiem un citiem spēlētājiem. To mēs jau esam pieminējuši iepriekš. Otrakārt, mums ir nepieciešama kopīga grāmatvedības sistēma, kur izmantot visās dalībvalstīs, kas balstītos uz standartizētiem un starptautiski pieņemamiem um, aprēķiniem, un par kuriem būtu vienojusies arī uh, komisija un parlaments. Uh, šie, uh, šī statistikas sistēma būtu jāizmanto arī dalībvalstīs pašās. Un pēc eirozonas izveidošanas un eiro ieviešanas mēs esam saskārušies ar uh, šiem trūkumiem sistēmām, kas rada milzīgas negatīvas sekas. Tas rada nepaties drošības sajūtu, un mums būtu jānodrošina tas, lai nākotnē tirgus varētu uzticēties valdības sniegtajiem statistikas datiem. Tāpēc mums ir jāatrisina šī situācija par trūkumiem sistēmā. Es aicinu komisiju cieši sadarboties ar parlamentu un padomu, lai eh, steidzamā kārtā atrisinātu šīs problēmas. Paldies! Paldies, Iklonas kungam! Tagad vārds uz vienu eh, minūti Gulārs kundzei. Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs. Pašreizēja eiro krīzes zona, eh, protams, nav saistītā statistikas sistēmas bankrotu, tomēr ņemot vērā smagās sekas ekonomiskās, kā arī uz Eiropas Savienības uzticamības jautājums. Un te mēs saskaramies ar lielu problēmu, manuprāt. Veids, kādā veidā Savienība šodien darbojas. Uh, Valdības dot eh, iedzīvotājiem solījumus, eh, norādot arī, ka būs ļoti stingras attiecībā uz saistībām, ka kritēriji tiks eh, skatīti līdz neskurai zīmējas komata 3,0. Un pēc tam uh, valdības atsakās, lai Eurostata varētu veikt savu darbu, Un tas viss skaitē vispārējām interesēm, jo eh, to jau norādīja komisija. Tāpēc mēs pilnībā atbalstām šo rezolūciju, kas prasa no komisijas Eirostata pilnvaras veikt eh, izmeklēšanu un ieviest vienotus standartus stingrībā un Ievācot datus stingrībā, ja netiks ievērota, tad iedzīvotāji tiks dezorientēti un Eiropas Savienība zaudēs savu sevi. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies, Gulārs kundze. Obermajer kungs. Prezident. Priekšstādātāja kungs. Diskusijas uh, par Eurostatu pilnvaru paplašināšanu nu, nepievēršas tā īsti pareizi šai problēmai. Nekad vairs nedrūkt atkārtoties tas, ka kāda dalība valsts, nu, tādas tā kā triks veids ar saviem statistikas datiem un uh, citām uh, Eiro, Eiropas Savienības valstīm liek ticēt to, kas uh, nemaz nav. Uh, mums nevajadzētu uh, dalību valstu kompetences apšaubīt attiecībā uz budžeta veidošanu tikai Grieķijas piemērdēļ. Uh, Socioekonomiskās struktūras dalība valstīs ir uh, dažkārt ārkārtīgi atšķirīgas. Arī Eirostatam uh, vajadzētu atzīt to, jo tas strādā ar skaitļiem Eiropas Savienībā. Bezdarbnieks Londonā ir kaut kas cits uh, kā bezdarbnieks Parīzē, jo kritēriji tiek noteikti savādāk. Un vēl lielākas atšķirīgas ir sociāla ekonomiskajā realitātē starp uh, tā, tradicionālajām valstīm ir tāda ļoti stabila valūta un e, tādu nepārāk stabila. Mēs nedrīkstam saglabāt mītus, drīzāk ir jāveido šī salīdzināmība e, un pie tā jāstrādā. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Padimatas e, kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs. Vispirms gribu teikt, ka esmu pilnīgi gandavīta saistībā ar jūsu komentāru pirms dažām minūtēm. Par šo pārsteidzošo neizskaidrojamo Moody's kredīta uh, aģentūras mm, lēmumu. Uh, un jūs minējāt, ka tas ir neatbilstīgs, kļūdains un ir pretrunā ar mūsu lēmumu veikt radikālu pārskatīšanu tam, kā darbojas šīs aģentūras Eiropā. Tagad mums ir jāizskata iespēja, lai mums būtu publiska šī aģentūra. Un tagad mums ir jārunā par statistikas datu kvalitāti apstākļos, kad ir pārmērīgs deficīts, un mēs visi labi zinām, ka tas ir saistīts ar tā saucamo Grieķijas lietu un statistikas datu falsifikāciju. Un kā Grieķijas deputātais, protams, neesmu apmierināta, ka Grieķija tiek izmantota kā piemērs šajā diskusijā. Kā jūs teicāt, Grieķijas valdība bija pirmā, kas atzina problēmu un pieņēma radikālus lēmumus. Nu, vispirms radikāli grozot Uh, statistikas uh, sistēma Grieķijā, kam seko līdz arī Eiropas parlaments un pastāv arī iespēja izskatīt to personu atbildību, kas uh, novad pie šīs nepieņemamās situācijas. Šīs debates Eiropas līmenī notiek ar zināmu kavēšanos, jo bija jau pietiekami daudz datu, kas varēja piesaistīt mūsu uzmanību jau kopš 2005. gada. Paldies! Paldies, un tagad Stojano kungs viena minūte. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu nedaudz pragmatiskākas debates. Komisāra kungs, jūs pagājušajā nedēļā teicāt, ka būs īpaša kontrole pār Eurostat statistikas datiem attiecībā uz Bulgāriju. Uh, Diemžēl Reina kungs nav minējis, kāpēc mums ir vajadzīga šāda kontrole Bulgārijā, un es gribētu viņam uzdot konkrētu jautājumu. Kas bija tie kriteriji, kas uh, noteica Bulgāriju kā mērķi, ka tā ir valsts, kas nav uzticama statistikas datu ziņā. Uh, Bulgārija ir stabilākā valsts Balkānos, vai tas attiecas arī nu, tādus, uz tādu savu veidu inerci uh, saistībā ar uh, paplašanāšanās procedūru, ko, ko jūs uzraudzījāt savu laiku. Uh, Grieķijā ir problēmas pašlaik, bet ja jūs nospraužat šādus kritērijus un apsūdzat Bulgāriju tagad, tad tas tūlīt var ietekmēt uh, Bulgārijas reitingus tirgos. Paldies! Paldies, Ludvigsson kungs! Herr talman! Det finns både lätta. Paldies, priekšsēdētāji. Ir jāizteno daži konkrēti pasākumi, lai veicinātu stabilitāti Eiropā, un viens no vienkāršāk pieņemajiem pasākumiem ir uzlabot statistikas datu kvalitāti ekonomikas jomā. Un jāsaka, ka šo pasākumu ir īstenot var pavisam vienkārši un tādējādi ievērojami uzlabot situāciju. Tāpēc es apsveicu šos te pozitīvos signālus, kurus esam saņēmuši gan no komisijas, gan padomas. Es ceru, ka mums izdosies panākt ātru vienošanos par pasākumu kopumu, kas uzlabos statistikas datu kvalitāti. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt Eurostat lomu un padzināt Eurostat pilnvars. Eurostat būtu jāturpina sadarboties ar nacionālajiem statistikas uh, Eh, iestādēm, bet mums ir jānosaka stingrāka hierarhija un stingrāka noteikumi. Eirostat ir jāiesaista datu apkopošanā un pārbaudīšanā. Eirostat būtu jāpārbauda un e būtu jānodrošina tas, ka Eirostat var veikt pārbaudas gadījumos, kad rodas bažas par statu kvalitāti un ticamību. Augstāka eh, kvalitāte, tas nozīmē arī augstākas investīcijas šajā jomā. Mums ir nepieciešams rīcības plāns attiecībā uz Eurostat, mums ir jāuzlabo Eurostat kapacitāti un mums ir jāparedz arī nepieciešamais budžets, kas ļautu uzlabot datu kvalitāti. Es esmu pārliecināts, ka statistika šobrīd netiek uzskatīta par prioritāti. Un es ceru, ka turpmāk tas tā būs un tiks paredzēt papildus līdzekļu šajā jomā. Paldies! Un tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Vispirms Mārts Malcerkungam. Mēs visi zinām, ka regulējuma nivelējums procedūras ietveros, ja deficīts ir pārlieku liels, ievērojot problēmas dalībvalstu budžetos, ir īpaši nozīmīgs. Un tā jo bez uh, precīziem un skaidriem datiem ir ļoti sarežģīti lemt par turpmākiem a, uh, pasākumiem un soļiem. Līdz ar to ir jāveido kontrola mehānisms, lai tie dati, ko nacionālās iestādes iesniedz, lai tos saulēcīgi varētu pārbaudīt. Nedrīkst vairs būt tā, kā Grieķijas gadījumā, ka e, tikai pēc tam konstatē, ka nepareiz vai viltotu datu a, uh, uz tiem balstoties ir pieņemti lēmumi. Tātad jāpārdomā tās valsts, kas apzināti ir sniegušas tālāk eh, nepatiesus datus, kā rīkoties. Eirostatam jātiek veidotam kā neatkarīgai iestādē, un par to ir jāpārdomā. Tas absolūti nenozīmē iejauties uh, budžetu veidošanas kompetencijas valstīs, runa iet vienkārši par uzticamu datu uh, savākšanu. Paldies! Nākošais runātājs Kansārī. Arvoisa puheenjohtaja, minusta komi... Priekšsēdētāja kungs komisija, uh, tai jāpateicas. Un jāpateicas par to, ka uh, tā ir tik ātri pievērsusies šo jautājumu risināšanai. Vēl uh, pirms uh, dažiem mēnešiem, piemēram, tika norādīts uz uh, to, ka Nav pietiekam daudz statistikas eh, no dalību valstīm, un daži pat domāja, ka statistiku pārbaude būtu iejaukšanās nacionālajā suverenitātei. Mēs esam tagad pavirzījušies būtiski uz priekšu. Praktiski atrodamies tādā tā kā morāls krīzē, un tā nebūtu iestājusies tad, ja statistikas dati būtu bijuši pārbaudīti. Piekrītu uh, Padimatas kundzes viedoklim, un gribu teikt, ka Grieķija vajadzētu attiecībā uz Grieķiju atzīt to, ka Grieķija patiesi ir īstenojusi tādus ļoti nozīmīgus centienus un uzticības statistikas datos jāstiprina arī pilsoņu vidū. Paldies! Tagad Rēna kungs atbildēs. Lūdzu, un klusumu zālē lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījami deputāti! Es vēlos pateikties par ļoti nozīmīgiem debatēm un atbalstu šim priekšlikumam, ar kuru mēs eh, cenšamies nostiprināt Eirostat pilnvars. Un jāsaka, ka es piekrītu Jakons arī kundzei. Mēs tik tiešām esam piedzīvojuši reāls izmaiņas. Ir izmainījusies arī attieksme pret ekonomikas politikas koordinēšanu Eiropā pēdējo mēnešu laikā. Un šī priekšlikuma pieņemšana ir viens no pamatiem, uz kur balstoties mēs varam uzlabot savu ekonomisko un monetāro savienību. Bija ir tik izteikti vairāki eh, komentāri par Bulgāriju un Grieķiju, un es vēlētos paskaidrot un atbildēt uz dažiem no šiem komentāriem. Runājot par Grieķiju, es negrasos ilgi runāt par šī stāsta vēsturi. Ir daži, kas saka, ka mums būtu jābeidz Grieķijas kaunināšana, jo Grieķija šobrīd ir uz pareizā ceļa un programma tiek īstenot efektīgi. Grieķija ir pelnījusi mūsu atbalstu, nevis nopelšanu. Bet kas attiecas uz statistikas reformām, pie kurām mēs strādājam kopā ar Grieķijas iestādēm, Mēs esam vairākas reizes viesojušies šajā valstī eh, šā gada ziemā un pavasarī, un mēs esam nesen vienojušies par rīcības plānu, kura mērķis ir nostiprināt Grieķijas statistikas sistēmu un uzlabot Grieķijas budžeta statistikas datus. Par Bulgāriju Mūsu bažas ir saistītas drīzāk ar diviem aspektiem - par budžeta prognozēm. Es katrā ziņā uzticos, es ticu tam, ka vismaz Bulgārijas deputāti šajā parlamentā klausās manu skaidrojumu par pārlieku budžetu uh, deficītu novēršanas procedūru. Vispirms, jāsaka, komisija tikai novēlot saņēma informāciju no Bulgārijas par nozīmīgiem grozījumiem budžeta prognozēs, un tas nav saskaņā, un tas pārkāp līgumā noteiktos noteikumus. Otrakārt, mums trūkst informācija par to, kāpēc Bulgārija ir pārskatījusi un grozījusi plānoto budžetu 2010. gadam, pārējot no līdzsvarot budžetu uz 3,8% deficīta budžetu. Pat ja makroekonomikas scenārijs netika grozīts, tas pat uzlabojās. Līdz ar to komisija šobrīd nav spējīgi izvērtēt Bulgārijas budžetu prognozes šim gadam. Eirostat plānotā vizīte uz Bulgāriju, kas ir paredzēta šā gada otrajā pusē, tās laikā netiks runāts par dažādajiem jautājumiem par 2010. gada datiem un situāciju. Runa nav par uh, statistiku aprēķinu, drīzāk Eurostat koncentrēsies uz potenciāliem riskiem kas ir saistīta ar pārmērīgu budžeta deficītu 2009. gadā. Un tas ir saistīts ar iepriekšējā valdības apņemšanos. Es tik tiešām pateicos jums par uzmanību uh, šajā ļoti svarīgajā jautājumā par Bulgārijas situāciju. Saskaņā ar informāciju, kur saņēmām no Bulgārijas iestādēm, iekšējā budžeta revīzija tiks pabeigta tikai vasaras vidū, un šīs revīzijas rezultātus Eurostat izmantos šīs te paredzētās vizītes laikā Bulgārijā. Atkarībā no tā, cik ātri mēs īstenosim grozīto uh, regulu ar kuru tiek piešķirts papildus pilnvērs Eirostatam, tad arī attiecīgi Eirostat izmanto šīs pilnvērs savā turpmākajā darbā. Dāmas un kungi, vēlreiz paldies par uzmanību un jo īpaši par jūsu plašo spēcīgo atbalstu mūsu priekšlikumam, kas ir pirmais likumdošanas priekšlikums Barozo otrai komisijai. Un šī priekšlikuma pieņemšana ir ļoti nozīmīga, lai pienācīgi darbotos ekonomiskā un monetārā savienība. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Paldies par jūsu augstsirdību attiecībā uz mums! Eh, Eiropa ir vajadzīga jūsu uzmanība. Es varu tikai izteikt nožēlu tam, kas pašlaik notiek plenāra sēdē, ir aplausi, kam nav nekā kopīga ar apspriežamo jautājumu un jūsu uzstāšanos. Līdz ar to debates beidzam. Balsojums par šo jautājumu būs rīt. Sēde tiek pārtraukta uz divām minūtēm un pēc tam mēs atsāksim sēdi ar balsošanu. say something? Koleżanki i koledzy, uh, ladies and gentlemen, colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. E,